ka no klātesošiem tikai seši ir bijuši iepriekšējā sasaukumā, tāpēc jums nāksies ļoti ātri mācīties. Šī ir ļoti interesanta komiteja, kurā mums ir jāsako mūsu vēlētāju cerībām. Mēs pārstāvam komiteju, kurā nav ne partiju, ne nacionālās intereses. Mums ir jābūt uzticamai lūgumrakstu komitejai. Un es gribu atgādināt to, ka ša, mūsu ikdienas darbā šī ir tā kom komiteja, kas pārstāv pilsoņus parlamenta priekšā, un tā ir ļoti nozīmīga mūsu leģitimitātei. Tagad es gribu pārliecināties, ka visi klātesošie ir piereģistrējušies, ka visiem tiem, kam ir tiesības balsot, ir paņēmuši savas balsošanas kārtas. Jūs varat balsot kā vēlaties, bet ir jābalso tagad. Ievietosim balsošanas kartas iekārtās, lai mēs pārliecinātos, ka visas grupas ir pārstāvētas. Jūs varat balsot kā jūs vēlaties, vienkārši mums ir jāpārliecinās, ka mums ir pietiekams klātesošo skaists. Sākam balsot tagad pārbaudēji. Testa balsojums. Vai kāds ir bez balsošanas kartas? We have to read. Okay, we have to. Yeah. Yeah, okay. Vi skal, vi, der, skal være, der skal være 10 medlemmer. Mums ir jābūt vismaz desmit tautas partijas deputātiem. Vai jūs varat pārliecināties, ka mums ir eh, pietiekams skaits? Mums ir jābūt deviņiem sociālistiem, trim ECR,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 Vai ir viens deputāts, kuram nav balsošanas kartes? <coughs> Okay. Så vil jeg øh, bede om, at få, vi skal først have valgt en formand, og her vil jeg... Vispirms ir jāievēlē priekšsēdētājs. Lūdzu nosaukt kandidatūras komitejas priekšsēdētāja amatam. Jā, jā, jā. Uh, Jūs esat? Piedāvāju Eleonoru Ivī. Paldies! Vai ir citi priekšlikumi? Es piedāvājis Cecīlija Vikstrēma. Er, er begge kandidaterne villige til at modtage valg? Vai abas, abi kandidāti ir eh, piekrīt savai kandidatūrai? Paldies! Tādā gadījumā ir jāpāriet pie balsošanas. Mēs neesam plānojuši nekvienas debates. Un lūdzu iespēju nākt klajā tagad ar divu minūšu paziņojumu, kas to vēlējās. Paldies! Šodien esmu šeit kandidāte uz eh, šīs komitejas priekšsēdētāja amatu. Dargie kolēģi, vai jūs mūsu deputātu darbu uzskatāt kā ama profesiju vai darbu pilsoņu interesēs un viņiem pār labu? Es tiku ievēlēta pirmajā kārtā, es ar to īpaši ļoti lepojos. Es gribu strādāt pilsoņu labā. Politika man nav profesija, bet misija. Gribu nosodīt faktu, ka šodien netiek ņemta vērā dehonta sistēma, lai gan dehonta sistēma nodrošina iespēju tikt pārstāvētām arī e, mazajām e, partijām. Atgādināšu, ka piecu zvaigžņu kustība Itālijā pārstāv vairākus miljonus iedzīvotāju. un šobrīd netiek ņemta vērā dehona sistēma, un tas notiek brīdī, kad ir jāieceļ komiteja priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji. Es izsekos savā vārdā, grupas vārdā un piecu zvaigznes piecu zvaigžņu politiskās partijas vārdā. Mēs eh, at, šādā veidā atbalstām oligarhisku sistēmu un nedodam iespēju izteikties citiem. Kāpēc mēs esam izraidīti no šeģienes? Šodienas balsojums ir solis atpakaļ demokrātijai. Cerams, ka nākotnē tas neatkārtosies, bet Mēs grupa FDD un partija 5 zvaigznes cerams, ka tas, ceram, ka tas vairs neatkārtosies. Paldies! Turpina priekšsēdētājs Cecilija Vikstrēm, vai jūs gribat izteikties? Paldies, priekšsēdētāji! Man ir gods būt par kandidāti uz priekšsēdētāju amatu šajā svarīgajā komitejā. Es nenāšu lai ar paziņojumu, bet gribu solīt godīgi strādāt priekšsēdētājas amatā. Es gribu veidot savstarpējas uzticēšanās atmosfēru, kur ik viens var izteikties un lai mēs varam veidot patiesu dialogu starp mums kā cilvēkiem, kā politiski ievēlētām personām. No manas puses tas ir viss, bet es darīšu visu, ko varu, lai uzklausītu, runātu un rīkotos pilnīgi atklāti attiecībā pret visu partiju kolēģiem. Paldies! Tak, innen vi går til afstemning. Paldies! Pirms mēs sākam balsot. ziņoja, ka mums ir aizstāģēji no goja, un tagad vairs nav svarīgi, kādā valodā es runāju, jo man ir sarežģīti nosaukt vārdus. Mariju Liponi pārstāvēs Anģelika Belīni, Sofiju Sarkovapa pārstāvēs Anja Hastekampe un Takis Harči Džoko, viņu pārstāvēs deputāta Lopesa. No sociālistiem. Mirjama Dālī pārstāv Melina Mici, ECR grupā. Deputātu Vojčekovski pārstāvēs Hanans. Okay. And when we vote, those who vote for Yeah, we take it in English now. Those who vote for... Uh... Pārējais angļu valodu tagad saka priekšsēdētāji. Tie, kuri vēlas balsot par deputāti E, vispiež zaļo pogu, tie, kuri balso par deputāti Vikstrēmu, spiež sarkano pogu. Sākam balsot. I repeat, yes. Kārtoju. Saskaņā ar vienošanos priekšsēdētāju konferencē. Balsojums notiks sekojoši. Tie, kuri atbalsta deputāti Ievī, spiež zaļo pogu, tie, kuri atbalsta deputātu Vikstrēmu, spiež sarkano pogu. Visi visu saprata? Pardon? There has been some trouble in... Bija kāds grūtības tulkojumā. Vai man to pateikt vāciski vēlreiz? Arī spāniski viss izskanēja pareizi. Visi visu saprata. Tādā gadījumā varam sākt balsošanu. Yeah. Still five people to vote. Still five people to vote. Vēl pieci nav nobalsojuši. Has everybody voted now? Vai visi ir nobalsojuši? Vai vēl kāds nav nobalsojis? Vai varam beigt balsot? Beidzam balsot. Okay. Dennis, yeah, and... Skaitļi ir jūsu priekšā. Un pārpriekšsēdētāji ir ievēlēta Cecīlija Vikstroma. Lūdzu ieņemt vietu prezidijā. Thank you very much. Thank Paldies. Paldies par balsojumu. Īrijas kundzei gribu īpaši sacīt, ka esam pārliecināti, ka mums izdosies izveidot savstarpējas uzticēšanās atmosfēru apsolu, ka es sadarbošos cieši ar jums visiem, neatkarīgi no tā, kādu politisko grupu jūs pārstāvat. Es gribu būt par taisnīgu priekšsēdētāju, godīgu braukeri. Un kā jau norādīja Aukenes skundze, mēs varam veidot savstarpēju uzticēš, savstarpējas uzticēšanās atmosfēru un veidot tiltus pilsoņiem visās mūsu 28 dalību valstīs. Tas ir vajadzīgs. Strādāsim tiem mērķiem, kām šī komiteja ir iecerēta. Gribu vēlreiz pateikties jums, jūtos aizkustināt un esmu pārliecināta, ka mēs varēsim strādāt, lai panāktu ļoti labu rezultātu. Paldies! Un tagad ķersimies pie darba. Okay. You have them in English also. Yeah. I think it's sometimes it's easier that we are all who are. Dažkārt ir vieglāk, ka mēs, kas neesam dzimtajās angļu valodas runātāji, runājam vienlīdz labi vai vienlīdz slikti, un mums nav vajadzīgs tulkojums. Tagad mums ir jāpāriet pie vicepriekšsēdētāja ievēlēšanas, vai es varu uzklausīt kandidātus? Ākerkungs. Madam Chairman, I propose Eleonora Evie. Es piedāvāju Eleonoru Eviju. Mr. Jār. Jārkungs, paldies. Priekšstādāji, vispirms es uh, apsveicu jūs ar ievēlēšanu lūgumu rakstu komitejā mēs noteikti ļoti labi sadarbosimies mūsu pilsoņu interesēs. Tagad par kandidātiem. Tautas partija ierosina eh, Feragutas kundzi. Kandidāte Esteras Feragut. Feragut. And further, more proposal? Vai vēl ir priekšlikumi? So it's green for Mrs. Evie and red for. Z zaļā podziņa deputātīvī, sarkanā es staras feragutu. Okay. The vote is open. Sākam balsot. Has everybody voted? Vai visi ir nobalsojuši? Vai varam beigt balsošanu? Rezultāti ir jūsu priekšā. 10 pār deputāti Ieviju, 20 pār Estāras Feragutu. Ok, congratulations. Apsveicu un lūdzu ieņemt vietu man blakus. now we need to, to vote for. Tālāk, otrais vicepriekšsēdētājs. Es gribētu uh, ierosināt sekojušu kandidātu. Kandidāti Roberto Mitsula kundzi. Eka. Eka kungs, Akar kungs. Es ierosinu Elinoru Ivi. Labi. Tātad, eh, Mecola kundze, par viņu balsosim ar zaļo podziņu un ar sarkano podziņu par Īvī kundzi. Sākam balsot. Now the vote is closed. Beidzam balsot. 20 balsis ir nodotas Metzola kundzei, 11 balsis Ivī kundzei. Otrā vicepriekšstādātāja ir Metzola kundze. Vai viņa ir klāt? Viņa šodien nav klāt. Then we move on with it. Labi, tad trešais vicepriekšstādājs kandidatūras lūdzu. Misi. Mm, sí proposals, more suggestions? Tad Marlija Misi, pirmā kandidāte, uh, Ekerkungs, Elinora Ivī. Uh, ja, nu, pārsteigums, pārsteigums, saka priekšsētāji. Labi, tad, ja jūs balsot par Mici kundzi, tad zaļā podziņa, par Ivi kundzi, sarkanā podziņa. Sākam balsot. The vote is closed with. Beidzam balsot un tie paši rezultāti kā iepriekš. 20 pret 11. Tagad balsts. Ceturtais vicepriekšstādājs Akieri kungs. Es ierosinu Elinoru Evi. Ceturtajam uh, vicepriekšstādājam matam. Jāra kungs. Jā, jā. Mr. Jār, the floor is yours. Jāra kungs, lūdzu. Es gribēju tikai uzsvērt, ka tautas partijas grupa nav uh, vainīga par to, ka ievēl stiprāko politisko grupu kandidātus. Mēs ierosinām Paulu Čaki kā ceturto vicepriekšsēdētāju. Thank you, Mr. Jā. Paldies, Jāra kungs. Sākam balsot. Tātad, vēl kandidāti, lūdzu. Bet mikrofons nav ieslēgts, tulki. Šī ir pirmā reize, kā es eh, piedzīvoju, ka mēs neievērojam tradīcijas un noteikumu šajā parlamentā. Mēs varam eh, izteikties pret kādu kandidātu, bet mēs nevaram izteikties pret politisko grupu. Uh, E, ja tā ievēro visus noteikumus. Jāra kungs, es, ja es saprotu, e, kas tad notiek šai grupā, bet ja e, tautas gru, partijas grupa saka, ne, mēs esam lielākā grupa un mēs balsojam par sevi, mēs vēlamies vairākumu, tas vienkārši nav pieņemums. Es ceru, ka tā vairs nenotiks mūsu komitejā. Okay, that was Paldies eh, par šo paziņojumu. Eh, kas vēl grib izteikties? Lūdzu. Es ECR grupas vārdā gribu norādīt, ka citās komitejās bija kandidāti no piecu zvaigžņu kustības, kas tika izslēgta, neraugoties uz dehanta sistēmu, par kuru tika lemts, ka tā ir jāpiemēro. Un pēkšņi šeit mēs redzam, ka kolēģi visu laiku noraida Evīkundas kandidatūru. Un tagad es tautas partijas kolēģi dzirdēju, sakām, ka tiek piemērot dehanta sistēma. Tas gan būtu jāizbeidz. Mēs esam pret jebkuras politiskas grupas izslēgšanu. Mēs viņam nepiekrītam politiskā ziņā, bet mēs nepiekrītam tam, ka piemērotajā procedūrā regulāri tiktu izslēgta piecu zvaigžņu kustības kandidāti. Es gribu, lai tas tiek atzīmēts. Okay, thank... Paldies par šo paziņojumu, liels paldies! Bet tagad gan balsosim. Tātad. Tā divi kandidāti - Paulo Zaki, zaļā podziņa, un e, Evi Kunze, sarkanā podziņa. Sākam balsot! The vote is